Labdien, vēlamies sākt darbu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr godātie kolēģi, kolēģi, dāmas un kungi, man prieks redzēt jūs tik lielā skaitā mūsu pirmajā komitejas sanāksmē jaunajā sasaukumā. Tomēr šo sanāksmi aizēno traģiskā avārija virs Ukrainas teritorijas dzīvoja Malaizijas lidmašīnu koordinatoru sanāksmē. Mēs runāsim par to, bet sākumā vēlamies izteikt līdzjūtību cietušo bojā gājušo ģimenēm un aicināt jūs uz klusumu minūtu un piecelties. Dankeschön. Wir kommen dann. Tālāk ķeramies pie mūsu darba kārtības. Jūsu priekšā tā arī ir. Vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tad uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Tāpat jums ir pieejams protokols no mūsu iepriekšējās sanāksmes. Ja arī tur nav nekādu iebildumu, tad arī to uzskatīsim par apstiprinātu. Nekādas iebildumus neredzu, tad, tad tā arī apstiprinām. Tālāk, koordinātoru lēmumi. Turpmāk darīsim to tā, ka formulēsim to rakstiski. Tas dokuments būs jums pieejams visiem šīs komitejas locekļiem, tad jums tas viss ir zināms, un tad mēs varam vienkārši paprasīt, vai varam to pieņemt, jeb ir kādi jautājumi. Šobrīd, ja jums ir pieejami šie lēmumi, ja jums līdz 15. ir kādi iebildumi, dariet mums tos zināmus. Ja nekāda iebilduma nav, tad pēc 15. šo pēcpusdienu varam arī koordinātoru sanāksmes dokumentu apstiprināt. Vai tas jums ir pieņemami? Un tad tā arī darīsim. Tālāk. esam nonākuši pie dokumentiem. Vispirms TRAN komitejas sagaidīšanas pakete. Mums šeit ir jauni locekļi daudzi, vairāk kā puse. Tad, tad ir parlamentā un arī šeit ir daudzi jauni kolēģi, kuriem ir nepieciešama informācija par mūsu darbu. Tātad viņai arī ir šī jaunā pakete. Un lai arī esošie locekļi, atceraties, ko mēs pēdējos piecos gados esam izdarījuši, tad ir arī apraksts par iepriekšējo sasaukumā paveikto. Un komisijas paket no DigiMove par jūsu darbu, tas viss jums informācijai. DigiMove Kalaskungs būs šo pēcpusdienu šeit un tad stādīsies priekšā un informēs mūs. Vēlos tāpat arī norādīt, ka Eiropas jūras drošības aģentūra EMSA ir izstrādājusi piecu gadu darba stratēģiju. Šis dokuments arī jums ir pieejams. Un esmu uzaicināts apmeklēt EMSA Lisabonā, bet par datumiem mēs runāsim citu reizi. Tik daudz par oficiālajām lietām, tālāk pie pirmā punkta ķeramies. Man prieks, ka Lupīkungs, Itālijas satiksmes ministrs, Tad Itālija, kā jūs zināt, ir prezidējušo valsts. Paldies, Lupīkungs, par ierašanos un došu jums vārdu par prioritātēm jūsu prezidentūras laikos. Lūdzu. Grazie, signor Presidente. Eh, Lielas paldies, priekšsādātāji. Labrīt visiem! Dāmas un kungi, godātie šīs komitejas deputāti, man tiešām ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit, un jāsaka, arī tā ir ļoti atbildīga loma būt šodien jūsu priekšā un jums paskaidrot, kādas ir Itālijas prezidentūras prioritātes transporta jomā. Itālijas prezidentūra nāk laikā, kad ir ļoti daudz nezināmo. Tas ir ļoti būtisks laiks Eiropai kopumā. Ļoti daudz kā nezinām, bet tāpat laikā arī ļoti daudz iespēju, un atbildība par šo iespēju izmantošanu guļas uz mūsu visu pleciem. Pirmām kārtām pirmā lielā nezināmā joma, ar ko sastopamies šeit Eiropā un arī atsevišķās dalību valstīs, ir nepieciešamība atjaunot ekonomiku pēc tik daudziem krīzes gadiem. Šī krīze ir ievilkusies, tā rezultātā ir radies milzīgs anti-eiropeisks vilnis, un to ļoti labi redzējām Eiropas vēlēšanās. Tie, kas tic tam, ka Eiropai jābūt stiprai, viņiem ir jāturpina darbs, ir jāatbalsta Eiropas pilsoņi. Un dalībvalstīm, tāpat arī jaunievēlētajiem parlamentam un gaidāmajai komisijas kolēģijai jāpieņem tāda pasākumi, kas vērsti uz ilgspējīgas izaugsmas nodrošināšanu un uz kohēziju. Tam visam līdzās ir jāatsvaidzina arī kopējais institucionālais ietvers. Jāpārliecinās, ka tas notiek arī dalību valstīs. Un Itālijas prezidentūra tāpēc uzskata, ka tas ir būtisks stimuls virzīties uz priekšu ar ambicioziem mērķiem īstenojot koordināciju starp dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm. Izaugsme un nodarbinātība ir mūsu sešu mēnešu galvenās prioritātes. Izaugsme un nodarbinātība ir konkrēti mērķi, bet komisija turklāt ir uzņēmusies arī saistības kopā ar parlamentu rīkoties šajā jomā. Un tā visa rezultātā centīsimies panākt to, ka Eiropa izmanto izaugsmas potenciālu, kas tai piemīta. Tas ļaus nodrošināt augstāku dzīves līmeni pilsoņiem. Un tas, protams, ir kopējais Eiropas sapnis. Infrastruktūras sektors un transports ir ļoti būtiski punkti šajā saistībā jomas, pie kā vēlamies pie, pie, pieķerties un ko arī darīsim Itālijas prezidentūras laikā ir šādas. Domāsim par to, kā transports un infrastruktūra var veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Tā ir liela iespēja. Varam atkal atjaunot nodarbinātību un izaugsmu un tāpat arī Eiropas konkurētspēju kopumā. Eiropas Savienība ir jākļūst par tādu reālu savienību. Eiropas Savienības transporta tīkle tiek koriģēts ministra mikrofons. Šobrīd vispār nav nekādas skaņas no mikrofona. Čīri. bereit gewesen. Ok. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema tecnico. Nācīm redzot, ne tikai Itālijā reizēm sastopamies ar tehniska rakstura problēmām. Tālāk par infrastruktūrām. Kā jau teicu, Eiropas Savienības transporta tīkli jāveido tā, lai tie veicinātu konkurētspēju un lai tie būtu atbilstīgi augstiem drošības un ilgspējīgas standartiem. Transporta politikai jābūt konsekventai, tai jāatbilst tiem mērķiem, kas noteikti oglekļa samazināšanas politikā. Nereti pēdējā laikā esam piedzīvojuši traģiskus notikumus, kas skāruši Eiropas pilsoņus tieši ceļojumos, un tāpēc drošība ir tā joma, kas ir ļoti svarīgs salīdzinošais kritērijs tajā brīdī, kad plānojam Eiropas transporta tīklus un īstenojam šo tīklu darbību. Te jādomā gan par um, tādām plašākām, gan mazākām transporta plūsmām, gan par TNT, jeb transporta koridoriem. Ir jāizmanto šīs iespējas, kas tiek piedāvāts, lai palielinātu IKP Un tieši transports ir tas, kas nodrošinās lielāku kohēziju Eiropā. Ja vēlamies ieguldīt transporta tīklos, tad mums ir jāaizmirst pagātni un jāskatās nākotnē. Pirmām kārtām jātiek pār šim paradoksam, kurš tiek samazināts valstu finansējums. No 14. līdz 20, 2020. gadam, pateicoties komisijas paustajai apņēmībai un pateicoties darbam, ko tā veic sadarbī, sadarbībā ar parlamentu, tiek paredzēts 27,4% eh, no planotajām investīcijām, kas kopā ar 250 miljārdiem miljardi, kas, un tas ļaus sasniegt TNT infrastruktūras projektus. Pārējās, pārējos izdevumus jāuzņems dalību valstu budžetiem. Bet jāsaka, ka tieši šajos budžetos šobrīd pietrūkst atbilstīgi līdzekļu, un tāpēc nereti nav iespēja izmantot šo finansējumu pastāv dažāda veida no ierobežojuma stabilitātes un izaugsmas pakta ietvaros. Par šo jautājumu runājot, izaugsma un konkurētspēja eh, ir ārkārtīgi svarīga, un par šo tēmu mēs rīkosim transporta ministru sanāksmi Milānā 16. un 17. septembrī. Lai šo jautājumu apskatītu, centīsimies domāt par to, kā definēt šo kopējo nostāju par lielāku elastību dalību valstīm tajā brīdī, kad tām tiek dot iespēja izmantot valstu līdzekļus un struktūra fondus laikā no 14. līdz 20. gadam pārobežu transportu projektu finansēšanai Eiropas mērogā. Turklāt skatīsimies arī uz koridoru pārvaldību, lai redzētu, kā šo koridoru pārvaldību uzlabot efektivitātē. Kas attiecas uz resursiem, mums nepieciešams izstrādāt arī kopējo bilanci attiecībā uz tiem rezultātiem, kas pagāt, panākt pēdējo desmit gadu laikā, ins, izmantojot instrumentus, lai domātu par to, kā piesaistīt tirgus finansējumu, novatorisks finansējums un instrumenti, kā piemēram Magritte fonds un tā tālāk, tādi instrumenti, kas vēl tāpat arī projektu obligācijas vēl nav pilnībā īstenotas, un tāpēc līdz ar to nereti līdzekļu pietrūkst no tādu partneru puses, kas to varētu piešķirt, un tas ir pārsvarā regulējuma dēļ. Visbeidzot, arī šķērs finansējums, kā piemēram Eiropas vīnieta, eh, arī ir projekts, kas nav pilnībā īstenots. Eiro vīnietas direktīva kur tika paredzēts par 50-25% pieaugumu attiecībā uz atsevišķiem ceļu maksas eh, projektiem, eh, tika īstenots Austrijā, bet daudz kur citur nē līdz 2014. gada 22. decembrim katram koridoram, kas čārto vismaz divas robežas un izmanto vismaz trīs transporta līdzekļus, tiks izstrādāts īpašs darba plāns, kur tika aprakstīti rīcības pasākumi, kas būtu jāizceno dalību valstīm, lai uzlabotu transporta efektivitāti šajos posmās. Turklāt, lai pārliecinātos, ka atsevišķie darba plāni tiek pilnībā īstenot, tiks īstenot arī oficiāla prezidentūras eh, sanāksme ministriem, kur tiks eh, salīdzināti pašreizējie pārvaldības instrumenti tiks dota priekšrota pavisam tādai reālai, taustāmai kohēzijai Eiropā. Skatīsimies arī uz nosacījumiem. Pirmām kārtām jātiek vaļā no tā, ka teritorijas tiek sadalītas spēcīgās un vājās teritorijās. Ir vajadzīga kohēzija, ir vajadzīgs vienāds uzmanības daudzums, lai panāktu kopēju ekonomikas izaugsmu. Turklāt jātiek pāri arī šiem sastrēgumiem, jeb šiem 12 eh, kalnu pārēju gadījumiem, kas apdraud saiknes starp, starp dalību valstīm. Trešām kārtām savietojamība tehnoloģijas ziņā un apusējība piekļuvas jomā. Mums nepieciešams tiekties uz transporta izmaksu samazinājumu par 10-20%. It īpaši, ja mēs runājam par ražošanas izmaksām. Um, un to, kā transporta izdevumi ietekmē tās. 12% no preču vērtības šobrīd veido tieši transporta izdevumi. Mēs varētu to samazināt līdz 8%, ja tiktu uzman, uz, uzlabota eh, loģistika, tādējādi gustot iegū, ieņēmumus par 180 miljārdiem. Tas, protams, iekļautos kohēzijas stratēģijās. Un tas jātiecina uz visu Eiropas Savienības teritoriju. Tas nozīmē, ka mums būs jāizvē, jāstrādā rīcības kodeks Tas, es domāju, būs mūsu prezidentūras kop, tāds, eh, nu, kā gandrīz logo. Un te var mm, runāt par vairākiem mērķiem. Pirmkārt, saskaņosim laikus, termiņus, kas noteikti dalību valstīm, lai nāktu klajā ar visaptverošu plānu infrastruktūrām. Mēs prezidentūrā uzstājam, ka TNT transporta koridors jānodrošina ar eh, ekonomikas un finanšu plānu TNT pamat e, struktūras tiek atbalstīts, bet vajadzīgi atbilstīgi termiņu un plānojams finansējumam, tā lai šie tīkli varētu darboties pilnībā. Izaicinājums būs ne tik daudz plānošana, kā prioritāšu īstenošana, protams. Otrs pats galvenais jautājums protams, ir pilnīgi acīm redzams. Ja runājam par īstenošanu, mums jāpārliecinās, ka ekonomikas un finanšu, plāno, finanšu plānojums kļūst par ekonomikas faktoru un tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi, un tas notiek efektīvi. Te, protams, būs svarīgi katrs atsevišķās dalībvalsts ieguldījumi. Mums ir jāskatās uz to, kā šie līdzekļi tiek rezervēta mērķu sasniegšanai TNT kontekstā un kā rezultāts vislabāk sasniegt. Vēl viena lieta, kas mums jāpēta, ir tas, kā šie līdzekļi tiek tērēti kopējo interešu labā. Tas nozīmē, ka ir jāveido kopējs fonds Eiropas finansējumam Tālāk, protams, jāizmanto privātais kapitāls. To mums izdosies tikai tad, ja privātais sektors sapratīs, ka izvēle, ko izdara katra konkrētā dalībvalsts, ir daļa no kopējas loģikas, kas vērst uz investīciju paplašināšanu. Tikai tādā veidā arī projektu obligācijas varēs īstenoties dzīvē. Septembrī padomē runāsim arī par šo lietu, par urbāno mobilitāti. Vien, vien tas ir viens no izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Itālijas prezidentūra. grasās šo tēmu padarīt par vienu no punktiem formālajā ministru sanāksmē. Tad, kad mēs runājam par visiem šiem tīkliem, kad sasaistām Eiropas Savienības atsevišķus nostūrus, tad mums nepieciešams pievērsties galvenajam izaicinājumam, problēmu jautājumam, respektīvi šīm urbānajām konglomerācijām, lielajās metropolitāniskajās teritorijās. Urbānā mobilitāte kļūst par problēmu, ar ko sastapsimies arvien biežāk nākotnē. Kā to risināt? sināt? Mums nepieciešams skatīties uz to niansēt, jāizmanto jaunās tehnoloģijas, jāievieš jauni transporta veidi, kas būtu draudzīgāki vidē, bet vienlaicīgi ļaut arī nodrošināt straujākus, ātrākus savienojumus. Dāmas un kungi, ja vēlamies palielināt Eiropu, e, nodarbinātību un izaugsmu Eiropā, tad ir vajadzīgs struktūra reformas, lai pārliecinātos, ka tiešām nodrošinam vienotu iekšējo tirgu transportam. Itālijas prezidentūra tāpēc ir paredzējis virzīties uz priekšu ar virkni likumdošanas jautājumiem. Ceturtā dzelzceļu pakotne piedāvā būtiskas iespējas uzlabot dzelzceļu pakalpojumus Eiropas Savienībā, padarot šo tīklu daudz efektīvāku un konkurētspējīgāku. Eiropas parlaments pēdējā sasaukumā deva būtisku ieguldījumu šai ziņā nākot klajā ar definīciju par to, kas tad tiks iekļauts šajā ceturtajā dzelzceļa pakotnē ministru padomu un komisiju tālāk. risināja tehniska rakstura jautājums šīs pakotnes kontekstā, bet jāsaka, jo projām ir atvērts jautājums par pārvaldību un politisko pīlāru. Pārvaldība, tirgus atvērtība, tie visi ir jautājumi, kas vēl jāskata. Nu un, protams, uh, dalībvalstīs ļoti uzm lielu uzmanību jāpievērš arī valsts pakalpojumiem šai kontekstā, reģionālu vietējā līmenī. Itālija tāpēc no šī skatu punktu raugoties ir paredzējusi sadarboties ar pilnīgi visām dalībvalstīm, lai pātrinātu progresu darbā šai jomā. No vienas puses mums nepieciešams strādāt pie šo trīs failu definīcijas, tie ir tehniskā ziņā Tieši tā, kā to teica Grieķijas prezidentūra transporta padomas kontekstā, tāpat laikā jāsāk sarunas jau ar parlamentu. No otras puses, tieši tāpēc, ka ceturtā dzelzceļa pakotne ir tāda visaptveroša, saskaņota pakotne, te ir jāņem vērā, protams, arī politiskā dimensija. Mums būs nepieciešams uzsākt diskusijas ar dalību valstīm un parlamentu it īpaši dialogu ar parlamentu par to, kas tad īsti iekļaujas definīcijā pārvaldība un kas ir šis politiskais pīlārs. Politiskajā pīlārā mēs uzskatām, ka pārskatāmība ir tas atslēgvārds. Un galvenais priekšnosacījums pārvaldībai, pirms mēs vispār sākam pie tiesību ats, eh, strādāt pie tiesību atsaistīšanas, vēsturisku un ekonomisku apsvērumu dēļ mums nepieciešams ņemt vērā arī šīs um, īpašums turošās sistēmas. Ir jāskatās uz līdzsvariem, jā, kas pastāv šobrīd īpašumu, um, īpašumu tiesībās, runājot par operatoriem, par uh, dzelzceļu uzņēmumiem, par to, kas notiek ar grāmatvedību, par uzņēmumiem, kas tiek speciāli izveidoti. Uh, Mums nepieciešams skatīties uz regulā, regulējumu arī konkurētspējas jomā, konkurences jomā. Konkurencei ir jābūt atbilstīgai un nedrīkst eh, pieļaut nekāda veida diskriminē, diskriminēšanu, tāpat arī eh, nedrīkst diskriminēt eh, dārgākus, augstākas kvalitātes pakalpojumus, kas attiecas uz valsts pakalpojumu. Itālijas prezidentūra cer pārliecināties, ka varēsim nodrošināt liberalizēšanu tādā visaptvarošā, homogēnā veidā vienlaicīgi visās dalību valstīs, tā lai nodrošinātu atbilstīgu konkurenci visā Eiropas Savienībā, ne tikai tirgus pakalpojumu lokā, jomā, bet arī vietējo pakalpojumu jomā. Transporta jautājumi vietējā līmenī ir ārkārtīgi svarīga lieta. Dažās eh, dalību valstīs tie jau ir pakļauti liberalizācijai, citas dalību valsts ir atpalikušas šai jomā. Uh, Un tāpēc situācija nav viendabīga visā Eiropas Savienībā, tāpēc nav iespējama kon normāla konkurence. Mums jādomā par liberalizēšanu arī tajās dalībvalstīs, kur vēl tas nav noticis. Jāņem vērā arī tādi sarežģīti jautājumi, um, kā piemēram vietējo pakalpojumu loma atsevišķos, atsevišķās teritorijas. Itālijā ir zināma pieredze ar liberalizāciju. Un mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt zināmai apusējībai. Ja ja vēlamies pašregulējošamies tirgu kas attiecas uz valsts pakalpojumiem un pienākumu tos sniegt, mums ir jāiet ārpus šīs pašlais fragmentētās likumdošanas. Tas attiecas, piemēram, arī uz pasažēru transporta kontraktu piešķiršanu. Mums nepieciešams pārliecināties, ka dalībvalsts var pielāgoties jaunajai situācijai vismaz vidējā termiņā valsts transporta plāniem arī jātop izstrādātiem. Un tajos, protams, jāiekļauj šis pienākums sniegt valsts pakalpojums transporta jomā. Mēs domājam, padomājam spriesties par pilnu politisko pīlāru, ir īpaši pievēršoties pārvaldības jautājumam, kā jau teicu, esam pārliecināti, ka visaptveroša saskaņota tirgus izveida Eiropas Savienības tirgu ir ļoti svarīga, un tāpēc ir vajadzīgi skaidri noteikumi par pašreizējiem īpašumu modeļiem un šeit ar konstruktīvas pieejas palīdzību domāju, ka varēsim nonākt pie rezultātiem. Tas ir noteikti visas Eiropas interesēs. Esam nākuši klajā ar priekšlikumiem tiesību aktiem, arī attiecībā uz vienotajām Eiropas debesīm. Tas ir ļoti izšķirīgs jautājums. Mums jāatbrīvojas no tām šķieš, šķēršļiem un barjerām, kas pastāv pašreizējās tiesību aktu pakotnēs. Vienotās Eiropas debesis divi ir dokuments, kas ļoti būtiski ietekmēs sektor, šo sektoru kopumā. esam paredzējuši pabeigt darbu, kas tika aizsākts pie vieno, eh, vienotām Eiropas debesīm 1 un 2, vienotas Eiropas debesis 2. Plus. Tur rēģin, risināsim strateģiski svarīgus jautājumus, par ko eh, ir ierunā, jau sen runājuši, runājuši interesētās puses. Mums jāpārliecinās, ka Eiropas gaisa transports ir dinamisks sektors, konkurētspējīgs sektors un spēja tikt galā ar to problēmu, ka ar vienu pieaugs šis satiksmes blīvums un pasažieru skaits Eh, šie jautājumi jāskata eh, pilnīgi noteikti. Mēs vēlamies visaptverošu izšķirīgu pieeju un eh, noteikti arī konkrētus mērķus. Šai kontekstā Eiropas parlaments jau ir piedāvājis būtisku ieguldījumu pirms komisija vēl vispār sāka darbu pie šīs jomas būs modificēta teksta virs versija, kur attiecīgi tiks minēt tie jautājumi, kas aktuāli dalībvalstīm un interesētiem pusēm. Itālijas prezidentūra vienotās eh, Eiropas debesis 2 plus ir iekļausti prioritātēs, kas skatāms mūsu prezidentūras laikā. Vēlamies veicināt diskusijas par galvenajiem jautājumiem, nākt klajā ar kopīgiem risinājumiem. Vēlamies veicināt Cezara īstenošanu un panākt mērķus, uh, kas nokļa, iep, noteikti šai jomā. Tāpēc esam paredzējuši sagatavot progresa ziņojumu, ast, kur skatīsim 8. oktobrī. Tam sekos 7. 6. 7. novembrī ministru uh, vizīte Romā, kur apspriedīsim š, šī dokumenta aktuālākos aspektus. Un, protams, gaidīsim arī jūsu komentārus par šo politiku. Mēs patiešām ceram, ka tā visa rezultātā mums izdosies nākt klajā ar tādu vispārīgu pieeju līdz 3. decembra padomas sanāksmē. Atkarībā no tā, kāda rezultāta tiks gūti Romā. Kas attiec uz ceļu transportu, prezidentūra strādā pie pārobežu um, šīs direktīvas īstenošanas. Padomē ir darba grupa, uh, kas uztur kontaktus arī ar parlamentu, lai mēs centos nonākt pie trialoga un vienošanās pirmā lasīmā starp iestādēm. Te runājam par nodavām, par, par, par svaru, par dimensijām, transporta līdzakļiem, kas izmanto Eiropas ceļus. Prezidentūra grasās virzīties uz priekšu jau līdz septembrim uzsākt kontaktēšanos ar parlamentu, kas pieņēma pirmo nostāju 15. aprīlī. Mērķis ir panākt vienāšanos starp iestādēm, tā lai mēs varam pieņemt jauno direktīvu ātrā otrā lasījuma procedūrā. Jūras transports, ostu pakalpojumi, arī šī ir ļoti svarīga joma šogad. Es zinu gan, ka komisija, gan parlaments ir čakli strādājuši pie šiem jautājumiem pār tiek paskatīta NT tīkla, tā rezultātā radies pamats jaunai ostu politikai. Tā izklāstīja tajā izklāstīt, tiks izklāstīti e, veidi, kā tālāk attīstīt šo e, transporta jomu Eiropā kopumā, pamatojoties uz mērķtiecīgu stratēģiju. Itālijā, tieši tāpat kā visur citur Eiropā, ir pienācis laiks izdarīt izvēli, drosmīgi izvēli, un šī izvēle ir jāizdara tā, lai mēs izmantotu strateģiskās saiknes, kas pastāv mums nepieciešams nodrošināt atbilstīgu loģistiku, radīt sinerģiju, nodrošināt efektīvus preču pārvadāšanas koridorus tā, lai šīs preces pēc iespējas ātrāk varētu nonākt no punktā A līdz punktam B starp ostām, un ir vajadzīgi loģistikas mezgli, kas izvietot strateģiski, darbojas strateģiski, un kas līdz ar to veicina Eiropas transporta tīkla efektivitāti. Mums jābūt konkrēt spējīgiem pasaules mērogā, jo pasauli globalizējas, ir vajadzīgi arvien labāk piekļuvu ostām nepieciešams tepat laikā skatīties arī uz finansēšanas pārskatāmību ostās ostas pilnīgi noteikti var kļūt par izaugsmu veicinošu faktoru. Prezidentūra vēlas izstrādāt kopējas noteikumus, lai veicinātu konkurenci šai jomā un harmonizētu situāciju, lai noteikumi būtu daudz saskaņotāki starp dalību valstīm. Tāpat laikā, protams, pietiekami jārespektē arī nacionālās īpatnības, kas nenoliedzami ir ostu svarīgākā raksturīpašība. īpašība. Tāpat ir vajadzīgs arī kopējs ietvers, atsaudas ietvers, tāpat laikā ne, neupurējot katras atsevišķās dalībvalsts vajadzības. Es ceru, ka mums izdosies panākt visus, visiem pieņemumu risinājumu eh, darbā ar Eiropas parlamentu dalībvalstīm tā, lai šo sektoru attīstītu tālāk. Dāmas un kungi, mūsu programma ir ļoti ambic ambicioza. Vēlamies uh, attīstīt infrastruktūru un transportu, tādējādi uzlabojot konkurenci un izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. Tādējādi uzlabojot dzīvi katram iedzīvotājam, ģimenēm, uzņēmumiem, pilsoņi no mums prasa konkrētus rezultātus. Un te nu, ir joma, kurā varam parādīt, ka vairāk Eiropas var nākt par labu. Tas ir mūsu morālais pienākums. Tas nav tikai politisks mērķis. Paldies par uzmanību! Ministra Lup. Ministra kungs, liels paldies par jūsu uzrunu. Mēs esam tagad informēti par Itālijas prezidentūras prioritātēm. Es tad ierosinātu sākt ar koordinatoriem. Kā atsevišķu kārtu, trīs minūtes, ministrs atbild, un tad visiem pārējiem vēl divas minūtes, un viņam atkal iespēja atbildēt. Tā mēs varat rīkoties. Sākam. Vandenkāpa kungs, lūdzu. Uh, meneer de voorzitter, uh, dank u zeer. Paldies priekšsarētājiem. Eh, labrīt visiem. Lupīkungs, esiet sveicināti Eiropas parlamentā, eh, Eiropas tautas partijas grupas. Mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar jums. Dažās jomās varbūt tā būs mazliet neveikla. Lai nu kā, šodien man vienkārši ir jāpiemina katastrofa, kas tikko notika Ukrainā pagājušajā nedēļā. Līdz ar to pirmais jautājums, vai Eiropas transporta padome jau ir skatījusi šo situāciju? Vai kādas varētu būt iniciatīvas, ko padomi varētu pieņemt? Es saprotu, ka vēl ir diezgan agri, bet ziniet, bojāgājuši radinieki, tuvinieki cieš un gaida rīcību. Itālijas prezidentūras programma ir sastādīta ar lielu entuziasmu un paredzēta arī liela izturība. Bet, eh, kā mēs Nīderlandē sakam, ar labiem nodomiem tālu netiks. Ir nepieciešama arī praktiskie rezultāti. Līdz ar to mans jautājums ministra kungam. Ko tieši viņš ir konstatējis, pārņemot šos dosie no savu grieķu kolēģa. Tuvākajā pusgadā mēs vēlamies pabeigt darbu pie ceratās dzelzceļa paketes. Nu, jautājums, kā jūs to taisties paveikt? Vai ir kādi signāli, ka tas vispār būs iespējams līdz šī gada Ziemassvētkiem? It īpaši ņemot vērā pārvaldības aspektu situāciju. Mēs saprotam, ka jums ir labi nodomi. Tie arī pausti dokumentos. Bet vai tiešām ir kāds norāds, ka tas būs īstenojams? Tas pats attiecināms arī uz gaisa pārvadājumu paketi. Uz lidostu pakalpojumiem. Vēlētos mazliet vairāk dzirdēt par plānoto laika grafiku, kas jums ir padomā, lai pabeigtu darbu pie šī grūtā jautājuma. Un Trešais sarežģītais jautājums, protams, ir ostu pakalpojumi un finanšu caurskatāmība jūras ostās. Man nav nekādu šaubu, ka jūs centīsieties panākt savus mērķus, bet mums jādzird vairāk uh, par to, kur un cik tālu jūs esat tikuši un kas liecina par to, ka progresu jūs varētu uh, panākt. Un pavisam īsi pāris komentāru par TNT tīkliem un koridoriem vairāk resursu, un, protams, piekrītu, bet atcerēsimies arī par nepieciešamību pēc elastības. Krīzē mēs redzējām, ka elastība varētu būt ļoti jauka ideja, bet tā var izmaksāt milzīgas naudas līdzekļus, un Eiropas Tautas partija vēlas samazināt izdevumus šajā jomā. Eiropā ļoti daudz bažu par konkurenci pārvadātāju ziņā. Daudzās valstīs eh, vadītājiem ir arī daudz sociālo problēmu. Es nezinu, vai Itālijā tas tā ir, bet varbūt pāris vārdos varat pateikt, kāda ir situācija. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! Ismails Ertuks tālāk. Ja, dank, paldies, priekšsarētāji, ministra kungs! Sveicu jūs sociāldemokrātu vārdā Eiropas parlamentā un nepacietību gaida labu sadarbību. Jūs varat paļauties uz mūsu politiskās grupas atbalstu. Paldies par jūsu uzrunu, kurā ieskicējāt prioritātes, īpaši atzinīgi vērtēju jūsu plānotos centienus konkrēti attiecībā uz nopietnējām reformām transporta jomā, kuras plānojat uzsākt un arī turpināt jau uzsāktās visās transporta jomās. Jūs arī pieminējāt eh, īpaši dzelzceļa nozaru, kur mēs beidzot varam redzēt, ka mēs esam tik tālu tikuši, ka varēsim pārvarēt tehnisko šķēršļus, un tas mums arī ir jādara, lai panāktu vienotu tirgu šajā jomā. Man būtu svarīgi, lai mēs šos tehniskos dosie skatītos vienotā paketē, virzīt viņus tādējādi uz priekšu, jo esmu pārliecināts, ka šeit pie tehniskajiem dosjē ir iespējama ātri panākt vienošanos, ātrāk vismaz nekā par politiskajiem aspektiem. Gan kā parlaments kopumā, gan kā komiteja, mēs, protams, septembrī, oktobrī to visu rūpīgi skatīsim. Un tad centīsimies īstenot tos eh, pēc iespējas ātrāk. Tāpat jūs arī pieminējāt to 96 direktīvu risināt uz eh, priekšu. Šeit mana prioritāte balstīta ir uz to, lai mēs svarīgākos eh, tehniskos aspektus šajā likumdošanas aktā attiecībā uz aerodinamiskajiem uzlabojumiem arī īstenotu. Tur, manuprāt, ir arī daudz labu iesākumu augstāks drošība eh, ir jānodrošina. Līdz ar to mums ir nepieciešams arī panākt eh, degvielas patēriņu samazinājumu, samazinot arī CO2 izmešu apjomu. Līdz ar to man tomēr radīs zināms izbrīns bija, kā padome termiņus par pielāgojumiem pārcēla uz vēl astoņus gadus uz priekšu. Tas, manuprāt, ir pārāk garš termiņš. Pozitīvi es vēlos izcelt jūsu skatījumu uz infrastruktūru finansējumu. Manuprāt, viena no lielākajām problēmām Eiropā šobrīd ir tā, ka mums ir labas infrastruktūras lielākoties, bet ir arī ļoti daudz tilti, kas ir uz sabrukšanas robežu, piemēram. Jautājumi ir, kad un kādi konkrēti priekšlikumi varētu nākt no Itālijas eh, prezidentūra šajā jomā. Un man prieks arī, ka jūs eh, pieminējat TNT tīklus un uzsverat to svarīgumu. Un konkrēti arī plānojat rīkoties šajā jomā. Varbūt ir bijis kāds mazliet pārpratums šeit pie formulējuma, definīcija par to, kā mēs eh, nākotnē formulēsim TNT tīklus E, tīklus. Tas, manuprāt, šeit ir nepareizi formulēts. Mēs nevēlamies pāriet uz autoceļiem, bet tieši pretēji. Tas varbūt šeit ir kaut kur e, kļūda dokumentā. Bet katrā ziņā e, man prieks dzirdēt, ka jūs uz koridoriem liekat īpašu uzsvaru. Paldies! Roberts Zīle tālāk. Jā, paldies, Mihēlam. Es arī gribētu sveikt ministru kungu šeit transporta komitejā. Uh, Eiropas konservatīvu reformistu vārdā un ļoti ceru uz uh, veiksmīgu sadarbību. Uh, vispirms es arī nevēlētos ļoti politizēt šo situāciju, ko Vanter Kampkungs pieminēja, bet uh, kontekstā no transporta aviācijas negadījuma izmeklēšanas viedokļa, manuprāt, transporta padomē tieši būtu jādod atbildes, vai šajā gadījumā starptautiskajos nolīgojumos nav jāparedz kādas izmaiņas, ņemot vērā šo 17. jūlija negadījumu un tālākos notikumus. Jo es eh, nevaru paskaidrot saviem pilsoņiem, tāpat kā es domāju šeit cilvēki, kā vienas valsts eh, vadītājs var pateikt, ka eh, atbildība par izmeklēšanu ir jāveic tai valstī, kurā tas notiek, kas ir, pār, kas ir klasiski juridiski precīzi, tai pašā laikā ir darījis visu, lai šī valsts nevarētu kontrolēt šo teritoriju, kur negodījums ir noticis. Uh, Es katrā ziņā domāju, ka šī situācija kaut kādā veidā Eiropas padomei, transporta padomei būtu startautiski jāmēģina risināt. Par uh, citiem jautājumiem, kas ir mūsu komitejas ikdienas darbā, es gribētu teikt uh, par dzelzceļa paketu vispirms uh, pievienojoties jau šeit daudz kam teiktam. Kā es saprotu, jūsu taktika ir tāda, ka līdz oktobrim jūs mēģiniet visu dzelzceļa paketi vienoties padoms pusē par vienotu, ko, vienotu pieeju arī pārvaldības paketē un, un sabiedrisko pakalpojumu ziņā. Un, ja gadījumā tas nenotiek, tad oktobra beigās jūs varat aicināt par tehnisko pīlāru sākt trialogu, jeb es, jeb es neesmu sapratis pareizi jūsu priekšlikumu būtību par šo dzelzceļa paketu. Labprāt dzirdētu komentārus. Par aviāciju bez iepriekš teiktā, es domāju, ka uh, Eiropas parlaments ļoti veiksmīgi strādāja Bahkungu vadītajā pasažieru tiesību jautājumos aviācijā, un uh, mēs ļoti gribētu redzēt progresu attiecībā ar padomu par šo jautājumu bloku. Un, uh, kas attiecas uz uh, Savienojot Eiropu finanšu instrumentu un TNT projektiem, es domāju, ka arī kontekstā nākošā gada budžeta mums jādod politisks signāls, kā mēs redzam, uh, ka transporta jomas savienojot Eiropu finanšu instrumentu projektiem jāvirzās uz priekšu. Un šeit ir pilnīgi pretējs virziens no tikko, tikko saņemtā Eiropas padomes budžeta pozīcijas, kur vairākas savienojot Eiropu finanšu instrumentu pozīcijas ir samazināts, kas salīdzinoši ar komisijas priekšlikumu, kas ir pilnīgi cits cits, cits veida signāls politiski, kas notiks ar šiem liela mēroga transporta projektiem nākotnē. Eh, gribu arī precizēt jūsu pozīciju par to, kas rakstīts jūsu padomē par TNT eh, projektu definīcijām, ko Izmails mazliet jau pieskārās. Es citēšu angliski. The presidency will promote a new definition of TNT project shifting from single rail to water networks to road networks and ports, interports and airport nodes. Uh, Vai jūs piedāvājat pārskatīt šīs definīcijas, kas ir iekļauts regulā, kuru mēs ļoti gari diskutējām pavisam nesen ar padomu un panācām rezultātu? Un uh, visādi citādi novēlu jums uh, veiksmīgu pat, padomas darbu un labu sadarbību ar parlamentu. Paldies! Dankeschön, Robert Zīle. Paldies Robertam Zīle, Gezine Maisner tālāk. Jāpaldies priekšsarētāji, paldies ministra kungs eh, par to, ka jūs ieradāties šeit un par to, ka jūs prezentējāt prioritātes. Eh, es esmu šeit, es pārstāvu liberāļus. Eh, arī man ir daži jautājumi. Priekšsarētājs centīšos iekļauties trīs minūtēs. Tātad, jūs minējāt prioritāti mums visiem TNT un CEF Pēdējā sasaukumā tas bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs apspriedām arī iepriekšējā sasaukumā. Un tā kā e, šeit ir nepieciešams finansējums e, šai jomā, mums tiešām prieks, ka e, tiek finansējums arī paredzēts. Jūs runājat par īstenošanas termiņiem. Mums ir nepieciešama skaidra termiņa. Arī mēs esam ieviesuši principu, izmantojiet naudu vai to zaudēsiet. Mēs nevaram visu laiku dzīvot blakus būlaukumiem, ja nekas netiek pabeigts. Varbūt eh, jūs pats nevarat ietekmēt daudz finansēšanas metodēs, bet eh, varbūt varat panākt kāds uzlabojums tomēr, jo mums ir nepieciešams tāds līdzfinansējums, kur nodrošinātu vēl lielāku finansējumu. Tātad Ertukungs jau pieminēja daudz ko, es domāju, tur man nav nekas jāpapildina. Par dzelzceļu paketi ar nepacietību gaidu notikumu attīstību Vai jūs risināsiet pa daļām paketi vai visu kopā? Nu, cerams, ka visu kopā izdosies risināt. Mums svarīgāk ir sākt un panākt ātru progresu ar tehniskajiem dosjē. Tas iekšējiem tirgumam nozīmē lielu uh, uzlabojumu. Vienotās Eiropas de debesis. Jūs runājat par konstruktīvu, iekļaujošu priekšlikumu. Varbūt, ka jūs neko vairāk nevarat pieminēt, es nezinu, bet varbūt jūs varat eh, tomēr mazliet ieskicēt, par ko ir runa. Uh, Ne, neviens īsti to līdz galam nav īstenojis. Tā tas dažreiz notiek. Un tagad tiešām ir jautājums par to, kā virzīties tālāk. Es pat pārstāvu Vāciju. Es zinu, ka šobrīd ir uh, uh runa par Vāciju un Franciju. Tā, Francijai un Itālijai ir labāk, uh, labāks iespējas virzīties uz priekšu. Varbūt jūs varat pavisam īsi ieskicēt jūs savus idejas. Tālāk par autoceļiem. Uh, labi, protams, jūs pieminējat arī pārobežu sadarbību. Uh, Nu, tas ir ļoti labi, man prieks to dzirdēt. Varēsim tad eh, turpināt sarunas ar eh, jums un eh, padoms pārstāvjiem. Bet trīs lietas, kuras jūs nepieminējat, tās tomēr arī svarīgas. Integrēt jūras politika. Transporta komitejā tas arī svarīgs jautājums. Un zilā izaugsme, kas arī ir tikus prezidentēt. Piekrasts turisms turisms arī ir mūsu atbildībā. Es saprotu, ka tas nav jūsu īsti kompetencē, bet eh, vēlos to pieminēt. Un pavisam īsi viens jautājums. Kosta Konkordijā šobrīd tiek izcelta no dzelmes. Jums kā Itālim vai ir kaut kas tāds, ko Eiropas līmenī mums vajadzētu vēl darīt vai pārunāt? Un uh, avio pasažieru tiesības, varbūt tur kaut kas sakāms. Gan iziekļāvos. Paldies, priekšsēdētājs, eh, saka jums labākais laiks šobrīd. Karina Medelī tālāk. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue. Ministra kungs, sveicam mūsu komitejā. Es uzklausīju Itālijas premjerministra runu attiecībā uz prezidentūras mērķiem un nodomiem cīnīties pret klimata pārmaiņām. Pēc kāda laika notiks eh, Parīzē klimata konference, pēc gada konkrēti, bet šajā sakarā kādas eh, ir jūsu domas, iekļaujot transportu jomu cīņā pret globālo sasilšanu, citiem vārdiem sakot, kad tiks eh, ņemts vērā gaisa transports klimata mērķu sasniegšanai, ko ir nosprodusi Eiropas Savienība. Jūs runājat par uh, noturīgu transportu. Ļoti labi, tā ir jāturpina. Un es gribētu zināt, kāda ir jūsu ceļu karte attiecībā uz lielajiem projektiem, ko es dēvēju par nederīgiem. Konkrēts piemērs tagad. Konkrēti tunelis. Diferent uh, études. Jonu Turīnu. Cik izmaksā šis projekts? Lions Turīnas eh, tunelim? Un kāds būs līdzfinansējums, eh, cik Itālija prasīs no Eiropas Savienības? Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Tad, kad runājam par nederīgiem lieliem projektiem, kā šodien mēs varam cīnīties pret korupciju, tad, kad ir runa par lieliem infrastruktūra projektiem? un kā ir domāts par atklātuma piemērošanu šajos gadījumos. Un vēl divi sīki jautājumi. Gribētu zināt, attiecībā uz transportu nozīmi mūsu līdzpilsoņu dzīvē. Ko Itālijas prezidentūra ir iecerējusi, lai pilsoņiem būtu piekļuvi šiem transportam gan uh, Eh, kvalitātes, gan satiksmes, gan intermodalitātes ziņā transporta veidos. Un kādā veidā jūs piemērosit šīs paketes velosipēdi, transpo, eh, sabiedriskais transports, lai cīnītos pret sastrēgumiem. Un visbeidzot, kā jūs stiprināsit ilglaicīgumu infrastruktūrās, kurām dažkārt pietrūkst kapacitātes, vai arī tā paliek pāri. Paldies! Dankeschön. Paldies! Pēdējais no koordinatoriem Petrs Lungrēns. Ja, eh, jag är alltså själv eh, gammal lastbilschaufför. 30 år har jag som... Paldies. Es Ap 30 gadu esmu strādājis transporta, konkrēti dzelzceļu nozarē. Un vismaz Zviedrijā situācija ir pasliktinājusies, it īpaši ceļu transporta ziņā. Tiek mēģināts izveidot eh, tirgus brīvību, kas pasliktināja situāciju visā valstī. Šodien mēs runājam par zaļo transportu, taču aptveram, ka līdz ar tirgus liberalizāciju simtiem cilvēku ir palikuši bez darba. Zviedru uzņēmumi vairs nespēja konkurēt salīdzinājumā ar ārvalstu kompānijām. Šī katastrofa bija pilnīgi nevajadzīga. Un var teikt, ka pēc dažiem gadiem vairs nebūs Zviedrijā nacionālo pārvadātāju. Un šī situācija attiecas ne tikai uz Zviedriju. Svarīgi ir uzlabot situāciju gan smagajiem auto kas cirkulē eh, uz ceļiem, gan arī to garumu. Ir ļoti svarīgi tas, lai infrastruktūras valstīs varētu ņemt vērā ceļu transportu, kas izmanto aizvien eh, smagākus un garākus autotransporta līdzekļus. Katrai valstī ir jāsaglabā šie specifiski, savi specifiskie noteikumi, lai pārvaldītu uh, aizvien pieaugošo un smagāko ceļu satiksmi. Kopš privatizācijas sākuma mēs e, esam novērojuši sekas Zviedrijā, kas ir aizvien katastrofiskāks. Mēs vēlamies e, nopelnīt aizvien vairāk, investējot aizvien mazāk. Savā laikā bija dzelzceļa transporta sistēma, kas bija efektīva taču kopš privatizācijas sākuma šī sistēma vairs tāda nav. Un šodien vairs mēs nespējam apmierināt pieprasījumu. Un ir iestājies zināms hauss. Tas eh, sāk skart eh, pārējo Eiropu. Esmu redzējis privatizācijas seks savām acīm. Uh, un eh, tā mani galīgi neiedvesmo. Paldies! Dank, Paldies Lungrēn kungam! Tālāk dosim vārdu ministru kungam, pēc tam būs otra kārta vēl jautājumiem. Nav šobrīd viss absolūti detalizēti jāizklāsta, bet vismaz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem lūdzu. Paldies! runātājiem, kuri uzdev jautājumus Itālijas prezidentūrai. Vispirms eh, vispārīga raksturpiezīme. Jūs visi zināt, ka ar nodomiem vien nepietiek, ka tie ir jāpārveido konkrētās darbībās ar konkrētām programmām, tāpēc, ka šo, šeit apspriežamie temati konkrēti dzelzceļa transports, gaisa satiksmes drošība, i, ostu darbības jautājums skar mūsu eh, pilsoņu, mūsu uzņēmumu, mūsu ģimeņu ikdienu. Tāpēc ir pilnīgi ne, skaidri nepieciešams tas, uh, ka visam ir jābūt precīzam un skaidram. Tādējādi. Es saprotu jūsu rūpes, un Itālijas prezidentūra ir apņēmusies strādāt pie konkrētiem jautājumiem. Ir sācies jauns parlamentārais sasaukums, tūlīt būs jauna komisija, Un šie seši mēneši ir ļoti svarīgi, lai dotu ievirzi turpmākajiem pieciem gadiem. Tāpēc ļoti svarīgi tas, kā nodomi Itālijas prezidentūras laikā tiek pārveidot konkrētos darbos. Runājot par ceturtdienas traģēdiju Ukrainā. Tā ir traģēdija, bet notikušais rosina daudz jautājumu. Mēs mēģinam izveidot eh, starptautisku izmeklēšanas komisiju, kura noteiks cēloņus kādēļ ir notriekta šī Malaizijas lidmašīna, bet tas, kas skar mūsu transporta ministrus un transporta speciālistus uh, kopumā, tā ir pakete par Eiropas vienotajām debesīm. Mūsu debesu drošība var tikt garantēta, bet ir jāstrādā kopā, lai varētu izveidot kopīgus un vienotus noteikumus. Domāju, ka tieši uz šo jautājumu pēc traģi šīs traģēdijas no mums tiek gaidīta atbildi. Tagad es pāriešu pie cita jautājuma Eiropas vienotās debesis un pie tā fakta, ka viss norit ļoti lēnām, lai mēs virzītos pa pareizo ceļu. Ir padomas līmenī jāatbrīvojas no šķelšanās un domstarpībām. Mums ir jāpanāk iespēja rieģēt ātri, lai varētu izveidot vienotās Eiropas debesis un konkrēti runājot par gaisa satiksmes drošību, ir jāgarantē laba satiksmes plūsmas koordinācija mums ir jārisina tās problēmas, kas to visu ir kavējušas tie, kur strādā pie šī dosjē, apzinās, eh, kā, lai veidot funkcionālus blokus, ir jāpanāk vispirms laba koordinācija, koordinēšana darbā. Un mums transporta vai eh, pa, ministriem pie šiem jautājumiem ir jāstrādā, bet ir lietas, kas mums ir jādara kā Eiropas līmenī, valdību līmenī, un šajās, šeit gribu vēlreiz teikt, ka ir jāgūst atbildes uz par traģēdijas cēloņiem. Tālāk par ceturto dzelzceļu paketi. Vairāki no jums par to runāja tiešā, citi netiešā veidā, un arī es varu pasvītrot eh, to lielo darbu, ko ir paveicis parlaments iepriekšējā sasaukuma laikā. Un arī gribu runāt par to, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu, lai mērķus sasniegtu. Uh, Jūs vēlaties, lai tiktu paveikts konkrēts darbs, lai paketi tiktu ieviesta. Notiek darbs šajā ziņā Grieķijas paveiktais. Jau bija būtisks ir vairāk elementi sakārtot, kas deva komisijai panākt eh, kopēju nostēju, nostāju tehniskajā ziņā. Mēs nevēlamies neko bremzēt, bet gluži pretēji mēs gribētu, lai tehniskajā ziņā mēs panāk, nonāktu pie precīzām definīcijām, lai varētu uzsākt sarunas. Mēs uzskatām, ka padomē, kamēr tiek definēti tehniskie pīlāri, mums ir jābūt drosmei ad... nakt klajā ar definīciju būtiskam jēdzienam, kas ir pārvaldība. Tad, kad būs organizētas mūsu infrastruktūras tehniskā līmenī, kad Eiropa būs vienota ar dzelzceļu koridoru palīdzību, tad būs jālēm par to, kā tiks pārvaldīta piekļuva, kā tiks saskaņotas dažādo valstu intereses un kā tiks definēt kopīgie noteikumi. Es nedomāju, ka ir jābaidās no šī elementa. Tas ietilpst Eh, kopējā politikā ir jāatrod kopīgie punkti, ne tikai tie, kuri mūs, eh, mums izraisa domstarpības. Un ir jāsāk diskusijas starp padomi un, komisi, un parlamentu par politiskām detaļām. Jūsu uzstāšanās eh, liek apzināties vairākas bažas. Pirmkārt, attiecībā uz uh, Eh, tirgus liberalizāciju, vai tā nekaitē publiskajiem pakalpojumiem. Un ķerties pie pārvaldības jautājumiem nozīmē sākt risināt šo jautājumu, kas ir arī Itālijas prezidentūras nodoms oktobra padomas laikā. tiks uzsākta politiskā diskusija starp dalībvalstīm, kur varētu izveidot nepieciešamo elementu sarakstu katrai valstī, lai definētu politisko pīlāru, lai pusgada beigās varētu, es negribētu teikt, definēt politisko pīlāru, jo vienīgais, ko varēs pabeigt, tas būs tehniskais pīlārs, bet lai varētu sākt uh, veidot lielos tematus, kas pabeig, palīdzētu pabeigt 4. dzelzceļu pa, e, paketi. Būtu liela kļūda no Itālijas prezidentūras puses pēc tehniskā pīlāra pabeigšanas nevirzīties tālāk šajā uh, virzienā. Tā tad uh, e, rezumēju. Bet, ka ir jāpabeidz tehniskais pīlārs un jāsāk veidot eh, politiskais pīlārs. Tas eh, tā, manuprāt, varētu būt konkrēta un tehniska programma. Tālāk par eh, konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz TNT tīkliem. Mums nav nodoma. grozīt eh, jau eh, paveikto, kopš 2008. gada parlaments un padomi ir panākuši lielu progresu, ir definētas prioritātes. Commissione hanno fatto un grande passo avanti e il Consiglio hanno fatto un grande passo avanti la definizione. Parlaments un komisija ir spēruši lielu soli uz priekšu, definējot daudzus jautājumus, un tagad pēc tam, kad ir definēti galvenie koridori, kāpēc tie ir tik būtiski un kāda ir TNT mērķi. Vispirms panākt vienotāko Eiropas Savienību un pēc tam pārvarēt dzelzceļā um, esošos izaicinājums ņemt vērā vides kvalitāti, mūsu sistēmas e, savietojamību. To daudz ko var risināt pārvietojot kraus autotra, autotransportu uz dzelzceļu. Un tomēr ir jāredz, kādas ir prioritātes un nepieciešamie resursi, lai šīs prioritātes būtu sasniedzamas ar konkrētiem termiņiem turklāt. Mēs turpināsim šīs diskusijas un šo darbu, tāpēc, ka esam pārliecināti par to, ka uh, investīcijas resursos, kas tiek ieguldīti infrastruktūrās, nav izmaksas, bet resurses nodarbinātībai un izaugsmē. Tāpēc mums ir jāķerās pie darba šajā virzienā. Un tagad vēl pāris vārdi pār globālo sasilšanu. Atgādinu, ka šis ir izaicinājums, pie kā mums ir jāstrādā visiem Un, kā jau sacīja Mateo Renci, mums ir jāsaprot, ka jāpieliek visi iespējamie un iedomājamie pūliņi, lai panāktu uzmaiņas eh, uzvedībā, lai mazinātu iedegus klimatu, uh, Un pirmo reizi infrastruktūru un transportu padomē mēs risināsim urbānās mobilitātes jautājumu mūsu pilsētās, jo tas ir ļoti nozīmīgs izaicinājums ar jauniem transporta veidiem, ar kāršēringu, eh, ar elektriskajām automašīnām, ar citiem transporta veidiem, kas attīstās mūsu pilsētās. Paldies! Jā. Jā, paldies! Un tagad mums ir vēl daudz kolēģi e, pieteikušies, tādēļ mums ierobežo laiks uz vienu minūtu. Nolasīšu, kas ir pieteikušies. Dālen, Pafosta, Libratski, Agi Agua, Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova. Herr Zelitzka, Herr Koch, Frau Auto, Aiuto und Frau D'Amato. D'Amato und dann noch Poreba. Und dann ist die, weiß noch. Un nu, kas mums vēl tur vēl divi kolēģi te rokas? Es arī vēlētos eh, būt iekļauts sarakstā, un tad arī slēdzam. Vandālenkungs, lūdzu. Paldies. Lielas paldies priekšsādātāji. Paldies, ka ieradāties uz šo komiteju, un liels paldies arī par to, ka m, mm, izrādījāt reakciju uz šo traģēdiju, kas skār tik ārkārtīgi daudzus. Šis uzbrukums Malaizijas lidmašīnai, kas lidoja pāri Ukrainai. Lupīkungs, es ceru, ka jūs turklāt paudīsiet protestu arī pirmajā transporta ministru sanāksmē pret uh, to veidu, kādā šī izmeklēšana tiek īstenot, vai pat, ne, nu, drīzāk netiek ieta, īstenot. Es esmu šādos pasākumos bijis iesaistīts um, savas dzīves gaitā, un tiešām ir vienkārši absurdi, ka šai vietā katrs, kurš vēlējies, ir varējis ierasties, paņemt, sagrābt, sa, sagraut kaut ko, un nav pilnīgi nekādas neapsārdas, nedrošības, nekas. Un turklāt jūs prezentācijā nedzirdēja nedzirdē ne vārdu par sociālo dempingu visas transporta nozars kontekstā, vienalga vai runājam par ceļu vai ūdens transportu, vienmēr ir situācija, kur cilvēki tiek eksploatēti. Un neviens neuz, viss uztrauc tikai un vienīgi par peļņu, bet tā to nedrīkstētu īstenot, nedrīkst pieļaut sociālo dempingu. Es saprotu, ka jāuzvan, jā, jāuzlabo loģistika, piekrīt jums. Viens veids, kā to darīt, ir, protams, īstenot tādu vidē draudzīgāku pieeju, vai to darīsiet. Paldies tālāk, Fosters kundze, paldies priekšādātāji un priecājos redzēt šeit mūsu itālu kolēģi. Pirms daudziem gadiem, kad es vēl strādāju avija industrijās, ļoti cieši bija sasaistīta ar šādu veidu katastrofu seku izmeklēšanu. Toreiz tas notika virs eh, Dienvidslāvijas, eh, toreiz vēl Dienvidslāvijas gaisa telpā. Tas bija negadījums, tas nebija apzināts izraisi, iz, apzināti izraitīt katastrofu. Es turklāt strādāju arī pie ziņojuma par lidostu drošību pēc. Uh, um, 11. septembra mm, katastrofas, un tāpēc e, gribēju teikt, ka šajā gadījumā, kur Malaizijas lidaprā, e, lidmašīna tika notriekta, e, un tāpēc tas ir noziegums pret, nozieg, pret cilvēci, kas ir jāizmeklē. Ministru, un es gribu izmantot to, ka jūs esat šeit, lai, jūs, lai lūgtu jums atgriezties pie transporta padomus un runāt arī par to, kā ir uzvedušies plašsaziņas līdzekļi šajā kontekstā. Uh, Mums ir problēmas ne tik vien ar tiem, eh, ar, ar cilvēkiem, kas, kas strādā šādās situācijās, bet arī tās, cik drausmīgi eh, plašiņas līdzekļi eksploatē šos, šīs eh, negadījumus un kā viņi sagandē šo izmeklēšanas vietu Tāpēc gribu atgriezties arī pie vienotajām Eiropas debesīm un Cezar. Mēs kā parlaments ministra kungs pilnīgi noteikti atbalstam reformas par vienotajām Eiropas debesīm un Cezar, bet pietrūkst politiskās gribas. Nav vajadzīgs vēl vairāk tiesību aktu, mums drīzāk ir vajadzīgs īstenot to, kas jau pieņems. Mums ir vajadzīgs turklāt interesi izrādīt no visām dalībvalstīm. valstīm. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs vienotās debes, es domāju, ka Itālija droši vien ar to valsts, un tāpēc izmantojiet savas amata mm, iespējas un virziet uz priekšu šo projektu. Liberāckī kungs tālāk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze. Lielas paldies, priekšādātāja ministra kungs. Priecājos dzirdēt mm, to, kas jums bija sakāms. Bet jāsaka, šādas prezentācijas mums dzirdējis jau pārdesmit reižu. Parasti vienmēr dzirdam šādus, nu, lūk, kaut kādu tādu fiksētu prezentācijas daļu. Bet jāsaka, jums taču nebūs īpaši daudz laika, pēc vasaras brīdinam būs palikuši tikai četri mēneši. Gribu vērst jūs uzmanību uz vienu lietu. Runājot par šo Malaizijas lidaprāta notriekšanu. Kāpēc nav rēģējušas Eiropas institūcijas? Mums bija jāgaida, kamēr lidmašīna tiks notriekta. Par citām lietām runājot, mums taču kaut galā ir tiesas lēmums attiecībā, piemēram, lūk, uz smago automašīnu šoferim, kam jāguļ ir viesnīcās Vācijā, regulējums ir citādāks. Es domāju, ka mums ir jāpārliecinās, lai, ka, lai mēs beigu beigās varētu kaut kādus vismaz rezultātus prezidentūras darba rezultātā nodrošināt. Paldies! Jā, mēs visi, protams, vēlamies panākt rezultātus tālāk, kā Gojas kundze. Mm. Muito obrigada, Sr. Presidente. Lielas paldies, priekšādātāji. Ministra kungs. Godātie kolēģi. Iesākumā gribētu jūs apsveikt ar to, ka lūk, jūs esat uzņēmies vadības grožus Itālijas prezidentūras ietvaros un vēlu jums panākums turpmākos sešus mēnešus. Paldies arī par prezentāciju, ko mums izklāstījāt šodien par savas prezidentūras prioritātēm. Jūs parādījāt, cik ļoti būtisku lomu jūs piešķirat transportam, it īpaši tajos gadījumos, kad runājam par vienotā tirgus pabeigšanu, kas nodrošina brīvu personu un preču apreti. Bet protams, tas attiecas arī uz IKP, kas tiek panākts tieši ar transporta sektoru palīdzību. Tas liecina par to, cik īpaši loma ir transporta sektoram. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrs transporta veids ir ar zināmām vadlīnijām. Mums ir vajadzīga kopējā stratēģija, ir vajadzīgs, lai tiktu īstenots arī privātas investīcijas ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, cik ļoti dažādas ir dalība valstis. Katram reģionam taču ir savas īpatnības, savu, savu raksturu lielumu. Katrā reģionā ir kaut kas atšķirīgs. Es esmu no salu reģiona. Un kopš Māstriktas līguma šis reģi, mans reģions tiek uzskatīts par attālināto reģionu, respektīvi tā ir Madēra. Madēra ir sala, kas ir daļa no no virkne salām, eh, Portugāles, eh, Francijas salām, kas tiek uzskatīts par attālinātām teritorijām. Un ir jāņem vērā šāda veida reģionu īpatnības, tam tas arī ir jābūt daļai no kopējās stratēģijas. Pāriešu uz tiešiem jautājumiem. Gribēju, gribētu, lai jūs daudz konkrētāk paskaidrojat Itālijas prezidentūras lomu priekšādātājs eh, no, noņem mikrofonu runātājai. Paldies, priekšsēdētāji. Spānijas delegācija atbalsta Itālijas prezidentūras piedāvātās lielās līnijas. Tā kā ir ļoti maz laika, tad īsi aprakstīšu svarīgos aspektus attiecībā uz jūsu uzstāšanos. Ļoti svarīgi ir koridoru pārvaldība. Ļoti labi, ka mēs to dzirdam no ministra mutes arī attiecībā uz eh, pārobežu projektu finansēšanu. Tāpat ļoti svarīgi ir tas, ka dzelzceļa pakete tiek uzskatīta par integrālu eh, paketi ne tikai pa pilāriem, ne tikai pa tehnisko pilāru, bet eh, veidojot arī to, kā ar politisku aspektu. Par ostām ļoti svarīgi Eh, posms intermodalitātē un ostām ir jādarbojas efektīvi. Tāpat tām ir jādarbojas eh, caurskatāmi. Mēs nenodalīsim šeit atsevišķi eh, autori dzelzceļu pārvadājumus Bet katrā ziņā gribu pateikties jums ne tikai par mūziku, itāļu mūziku, bet arī par itāļu tekstu. Paldies! Paklausīsimies tagad, ko mums no Luksemburgas pastāstīs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ministra kungam par eh, viņa uzrunu. Jums ir ļoti drosmīga programma un novēlu jums eh, veiksmi tās īstenošanā. Pavisam īsi vēlos koncentrēties uz trim konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, avio pārvadājumi. Jūs ļoti uh, veikli apgājāt Gibraltāru problēmu. Par arī pasažieru tiesībām, kas man interesē, un, protams, arī sloti un uh, vienotā debesis. Kā jūs to visu risināsiet? Ir īpaši saistībā ar Gibraltāru. Un kā panāksiet, ka abas iesaistītās dalība valstis varēs vienoties? Otrakārt, autoceļi. Autoceļu transports, drošība. Tur mums ir darīšana ar ļoti daudz pro problēmām, kontrolēm, sodiem, kabotāžu, e, mi milzīgie kravas auto. Komisārs Kalas regulāri norāda, ka tas ir dalību valsts kompetencija. Kā jūs plānojat rīkoties šajā jautājumā? Vai nebūtu pienācis laiks pavisam konkrēti eh, risināt šīs problēmas vienoti un eh, izveidot konkrētu aģentūru, kas to darītu? Par dzelzceļu. Jūs vēlētos virzīt visu paketī vienoti kopā bet ja tehniska dosjē, no kur tik daudz ir atkarīgs, varētu tikt apstiprināts, bet pārējā daļa vēl nē, vai jūs virzīsiet to dalīšu? Rikēkums. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Mēģināšu izteikties ļoti īsi vērtēju augsti to, ka jūs uzteicāt investīcijas infrastruktūrās un pārvaldību kā prioritāru tēmāts. Man ir šāds jautājums. Tā kā šeit ir saistīts gan transports, budžets, reģionālā politika un uh, telekomunikācijas izpētes enerģijas politika, vai Itālijas prezidentūra ir, ir iecerējusi veidot darba intergrupu, jo ir ļoti grūti virzīt šo problēmu risinājumu, ņemot vērā eh, diskusijas politisko fragmentāciju. Otra piezīme attiecas uz dzelzceļa paketi, kuru, ja pareizi sapratu, jo, ir iecerēts virzīties tajās jomās, kur tas ir iespējams, pārvaldības politiskajā ziņā, un arī, ka jūs gaidāt sarunas, jūs gribat pabeigt sarunas par tehniskajiem aspektiem. Paldies! Danke, jetzt Frau Andersen. Andersen kundze tālāk. Lielas paldies! Vēlējos vecāt par to, kas tiks Itālijas prezidentūras laikā darīts, lai piešķirtu prioritāti negadījumiem uz ceļa un tam, ka cilvēki iet bojā, bija paredzēts līdz 20. gadam par 50% samazināt letālo negadījumu skaitu. Lai arī zināms progress ir gūts, mērķis šķiet neizdosies sasniegt Lielbritānijā, vien valdība nedara ne uz pusi tik daudz, cik vajadzētu, tikai pavisam neliels sam samazinājums šādos letālajos iznākumos. Es gribētu vaicāt, vai Itālijas prezidentūra to skat par svarīgu aspektu un ko jūs darīsiet lietas labā. Lielas paldies! Senálovs kundze tālāk. Děkuji, vážený pane ministře. Já bych vám také chtěla poděkovat za prezentaci. Lielas paldies, ministra kungs. Gribu pateikties jums par prezentāciju un paldies par atbildēm, ko jūs sniedzāt. Daudz kolēģi vaicāja, ja nu, pieminēja šo tradēģiju ar Malaizijas lidaprātu. Un es gribu pievienoties Liberatskī kungam, eh, vaicājot jums, kā tas nākas, ka civilā aviācija, kā, kā civilās aviācijas eh, incidenti, tie, kādā procedūrā tiek pakļauti, ja tas notiek virs šādas teritorijas. Un arī gribu pievienoties Andersons, Andersons kundzei, kas vaicāja par letālajiem negadījumiem uz ceļa. Tāpat arī gribu vaicāt par soda naudām. Ko grasties darīt šajā ziņā? Es patiešām ceru, ka Itālijas, Itālijas prezidentūra pabeigs šo e-call, jeb elektroniskā zvana e, sistēmas vienošanos. Jetzt ist Herr Tilička in seiner neuen Rolle. Tagad Tiličkas kungam eh, jaunā loma, ko pildīt. Uh, good morning. Jā, paldies. Ministra kungs, labrīt. Jāsaka, jūsu ievadu tiešām uzskatīju par diezgan ambiciozu, tādu cerības dodošu, lai arī gan, protams, ka visu rezultātu gūšanas pamatā ir pamatīga analīze. Un es gribētu izteikties varbūt tā tiešāk nekā jūs teicāt. Es nedomāju, ka mums šobrīd ir funkcionējoši iekšējais tirgus bet e, visi šie atsevišķi elementi, ko jūs aprakstījāt, ir, nu, tādi pamatīgi, pamatīgs jums, par ko mēs, protams, esam informēti. Protams, ir vajadzīgs vairāk pievērsties šim sastrēgumu vietām. Tādā veidā uzlabosim transporta plūsmas. Un redzu, ka jūs par to esat labi informēts. Redzu kopumā divus mērķus. Uh, pirmām kārtām šīs nākotnes ambīcijas, ko aprakstījāt, un otrām kārtām tas, ko es aprakstītu par pašreizējo tiesību aktu īstenošanu, instrumentu īstenošanu, īstenošanu, un redzu, ka joprojām ļoti plaša fragmentācija pastāv. Ļoti daudz protekcionismu dalību valstīs sastopamies ar virkni problēmām. Tas ir dalību valstu ziņā, jūs esat uzsvēruši galvenos akcentus un pāris piezīmes varbūt. Tas, protams, attiecas uz dalībvalstīm, uz viņu īstenošanas spēju no paša sākuma, kad redzēsim pirmo aicinājumu SEP, kad būs, eh, nu, parādīsies šī, šis princips, ka ja būs nauda, tad būs projekts, tad, ja ne, tad nebūs. Uh, Un es gribētu, lai jūs precizējat arī šo jautājumu par uh, eh, dzelzceļu pakotni un īpašumtiesībām. Koha kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs, manā dzimtenē bija smags negadījums ar autobusu avāriju, desmit miruši, vairāk kā 40 ir smagi ievainot. Ja autobus būtu aprīkots ar ACC un uh, ārkārtas bremžu sistēmu, un ja auto vadītājs uh, eh, būtu varējis 8 stundas uh, atpūsties, kā paredzēts, tad uh, varēja izvairīties no šī negadījuma. Ko mēs varam darīt, lai uh, pēdējos desmit gados pieņemto labos tiesību aktus mēs varētu arī kontrolēt, kā tie tiek īstenot? Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Ko jūs ieskat darīt? Priekšsēdētājs, paldies. Ajuto kundze. Grazie, prezidente. Signor ministro, eh, ormai ir chiaro perché ce l'ha. Paldies, ministru kungs. Es esmu šeit, šajā pusē. Jūs jau teicāt, ka viena no Itālijas prezidentūras galvenajām jomām un mērķiem ir Eiropas koridoru attīstīšana kā pilsone. Eh, es par to visu esmu dalītās domās. Pastāv ļoti daudz pētījumu, kas liecina, protams, par to, cik svarīgi ir šie koridori, piemēram, Liona Turīna, ja to ir veikušas dažādas eh, savukārt institūcijas, kas savukārt pierāda, cik ļoti, cik, cik neliederīgi tas viss ir, un tā vietā vajadzētu investēt līdzekļus daudzās citās transporta jomās, nevis šajos milzu koridoros. Varbūt Eiropas koridors no Spānijas un Ungāriju eh, varētu tikt veidots ar jau pastāvošo eh, dzelzceļa infrastruktūru. Ir taču arī ļoti modernai dzelzceļa tīkli, Trevīzijo, piemēram, Itālijā bet tas nav novedis ne pie kāda veida ceļu satiksmes samazinājumiem, gluži otrādi. Pamatojoties uz ziņo, neseno ziņojumu par korupciju, Eiropas Savienībā izskatās, ka izdevumi uz kilometru ātrgaitas vilcienu savienojumiem ir 61 miljonus eiro. Uz kilometru tas ir vairāk reižu augstāks skats nekā citās valstīs. Uh, Mums ir jāaptur organizētā noziedzība, kas infiltrējas šādā veidā, šādos infrastruktūras projektos un tenderu procedūrās. Jāuzlabo varbūt pašreizējās sistēmas, nevis jāveido kaut kāda tāda tāla ambicioza projekta. Damāto kundze tālāk. Damāto kundze. Priekšādātāji. Jūs minējāt, ka oktobrī tiks noslēgts koridors, kurā iekļauta valeta, un tiks nodrošināts arī dzelzceļa koridors, bet joprojām pastāv šaubas par to, cik liederīgs tas būtu, cik liederīgi tas būtu. Viens no jūsu nosauktajiem mērķiem bija apmainīšanās ar paraugu praksi arī turismu jomā. Tā tam vajadzētu būt. Ir daļ, tādas Itālijas daļas, kur, nav, kur ir bijusi rūpnieciskā darbība, kas sagrauj vidi. Un arī, es domāju, šādā veidā ir iespējams tikai kaitēt turismu jomai, tāpat arī kultūras aspektiem tas nāktu par sliktu. Ko jūs darīsiet šai ziņā, lai pārliecinātos, ka tā tas nenotiek atkal un atkal? Mani ministrs, e eh, Panie ministrze, trzy szybkie e, pytania. E, po pierwsze... Parebats kungs, trīs īsi jautājumi pirmām kārtām, saka Parebas kungs. Kas attiecas uz tirgus atvēršanu pasažieru transporta jomā, vai jūs apzināties, ka daudzās valstīs, to starp Polijām, mēs neesam gatavi šāda veida ambicioziem projektiem? Un es ceru, ka poļu argumenti tiks ņemti vērā. Otram kārtām Jautājums par īpašumtiesību atsaistīšanu dzelzceļa transporta jomā. Vai jūs atbalstīsiet to? Un, ja jā, vai būs ilgāki pārējais periodi? Un trešām kārtām, vai esat plānojuši iespējams pārskatīt TNT? ļoti daudz no šiem maršrutiem nav, te, neņem vērā konkrētas līnijas. Ir tīpaši runājam par Ziemeļa Eiropu un Austrumu Eiropu. Paldies, Tēlor kungs. Thank you. Paldies. Pavisam īsi, jo zinu, ka mums nav laika. Ministrs kungs, paldies. Gribu ar jums runāt par divām lietām - jūras, ostu tiesību akti. Kāda ir padomas nostāja attiecībā uz atsevišķu ostu pakalpojumu liberalizēšanu, nu, piemēram, pie, e, loču izmantošana? Kāda ir jūsu nu, nostāja attiecībā uz šo spriedzi starp komisijas uzskatiem par valsts atbalstu jūras ostām? kas noveda pie tā, ka trešajā lasījumā vienošanās netika gūta Eiropas parlamentā. Otrām kārtām - gaisa piesārņojums. Ņemot vērā eh, gaisa piesārņojumu un Eiro 6 standartus, kādu prioritāti Itālijas prezidentūra piešķirs ambicioziem samazinājumiem gaisa piesārņojumu ziņā eh, Eiro 6 testēšanas iespējām un atbilstības datu izmantoši, izmantošanu pirms 2013. gada. Nākamais runātājs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādātā ministra kungs. Saka Skrleča kungs. Turpināšu horvātu valodā. Ministra kungs. Jūs norādījāt, cik ārkārtīgi svarīgi ir infrastruktūras projekti TNT kontekstā. Horvātija zināmā mērā ir izolēta šai ziņā, tā ir atstāta ārpus šī tīkla. Uh, Mobilitāte taču galu galā ir pamatiesības, ko nodrošina Eiropas Savienība saviem pilsoņiem, un gribu vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka Horvātijas pilsoņi, kas, piemēram, līdzo Dubrovnikos, nespēja pie, doties uz citu valstu, viņi fortiski ir izolēti, un tā nav, tas nav tikai kohezijas politikas jautājums, tas tiešām ir jautājums, kas saistīts ar transportu un klimatu pārmaiņām, jums šiem pilsoņiem ir jāizmanto alternatīvu transporta veidi, uh, Un jāsaka, šeit mums ir vajadzīga palīdzība gan no padomas, gan komisijas, lai atrisinātu šīs milzīgās infrastruktūras problēmas, kā piemēram Pelšecas tilta jautājums, tā lai varētu piedāvāt atbilstīgas transportēšanās iespējas, tā, tā, tā kā tas ir visā citā Eiropā. Paldies! Jā, man tagad ir pēdējais jautājums pašam. Ministra kungs, ja jums būtu alternatīva par 100 miljoniem eiro divus gadus no Berlīnas uz Vroclavu sa samazināt no 5 stundām uz 2,5 stundām, bet uz 20 gadiem pa 20 miljārdiem tunelis uh, caur Alpiem no Leons uz tur. Jā, abos ir vienāds darba vietu skaits. Uh, par kuru projektu jūs e, izšķirtos? Pavisam neitrāls jautājums. Ringrazio uh, tutti. Jā, paldies visiem. Par daudzajiem, daudzajiem jautājumiem Liela daļa no šiem jautājumiem ir saistīta ar tematiem, kurus es jau aptvēru vai nu savā uzrunā vai pirmajā atbilžu kārtā. Man nebūs laika atbildēt detalizēt uz visiem šiem jautājumiem, bet varu jums eh, apsolīt, ka jūsu ieteikumi būs ļoti noderīgi, gan kā prasība rīkoties no prezidentūras puses, gan arī tas, ka ir ļoti pozitīvi, ka mums ir šī uzklausīšana starp eh, prezidējušo valsti, es padomē un parlamentu atbildīgo komiteju. Pieminēšu dažus eh, jomas, kas eh, netika aptvērts sākumā. Pirmā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir saistīta ar vienu no galvenajiem mērķiem, kur paši sev izvirzījām Itālijas valdībām Mēs uzskatām, ka visām Eiropas Savienības eh, valstu valdībām šie jautājumi būs jāskatās ar tās dzelzceļa paketes ietvaros. Runa ir par drošību, dzelzceļa transporta drošību. Tā ir daļa no tehniskā faila. To mēs skatījām arī ministru padomē. Mēs skatījām arī Eiropas drošības aģentūras darbu. Kā es sacīju, drošības aspekts transportā, dzelzceļa transportā un transportā kopumā ir ļoti svarīgs aspekts aizsargāt mūsu iedzīvotājs. Man uzdeva konkrēts jautājums par autoceļu negadījumu upuriem un par uh, cilvēku pārvadājumiem Eiropā kopumā un izmantotajiem transporta veidiem. Pagājušā gada 28. jūlijā bija vēl nopietnāka traģēdija, ka tā, ko Kokkungs aprakstīja, 29 cilvēki toreiz gāja bojā ļoti nopietnā negadījumā. Autobus, kurš pārvadāja pasažierus, turismu braucienu ietvaros cieta avārijā. Vēlāk tika noskaidrots, ka autobuss neatbilda nevienai no uh, tehniskajām prasībām un nebija izpildīti arī visi nosacījumi. Līdz ar to atbilstība ir ļoti svarīgs faktors drošības kontekstā, ja mēs runājam par Eiropas ceļiem. Vienalga, vai runa ir par publiskajiem vai privātajiem eh, pakalpojumu sniedzējiem, situācija dalībvalstīs atšķiras Vidējais vecums val, valsts eh, transporta līdzekļiem uz ceļiem ir septiņi gadi. Itālijā daži no izmantotajiem transporta līdzekļiem ir 10, 12 un vairāk gadus veci. Tas atstāja ietekmu uz drošību un, protams, arī ietekmē vidi saistībā ar piesārņojumu. Līdz ar to mums jāstrādā šajā virzienā, lai nodrošinātu, ka ir izietas nepieciešamās pārbaudes transportlīdzekļi ir atbilstīgi aprīkoti. Eiropai nepieciešams inovatīvs transports. Mums ir nepieciešams atjaunot mūsu autoparku Eiropā un, protams, jautājums par uzturēšanu, par ceļu uzturēšanu. Aptuveni 10% no negadījumiem notiek tādēļ, ka ceļi nav pienācīgi uzturēti Eiropā. Līdz ar to tas prasa ieguldījums, kurus jāveic atsevišķi individuāli dalību valstīm. Jautājums ir arī par ceļu infrastruktūras atjaunošanu. Regulāri pie tam. Eiropas ceļi tika būvēti parastajam transportam, automašīnām, bet netiek pienācīga uzmanība pievērsta, piemēram, uh, velosipēdistiem, motociklistiem. Mums ir nepieciešams uzlabot ceļu infrastruktūru Eiropā. Protams, arī nepieciešams pievērst uzmanību izglītībai un apmācībai. Skaidrs, ka drošība iesaista visu Eiropas mērogu, sākot jau no izmaiņām izglītības sistēmās, uzvedībā. Drošības temats visos transporta veidos ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas mums ir jāskata. Ir nepieciešams marķēt un piešķirt pietiekam daudz resursu. Itālijas prezidentūras vārdā varam sacīt, ka mums nav pietiekama resursa. Un mēs nevaram nostādīt šo izvēli starp lielajiem projektiem un mazajiem. Mums ir nepieciešami gan lielie, gan mazie projekti. Mums ir nepieciešams uzlabot drošību. Jā, ir jānosaka prioritāte, jāievēro stingrs grafiks īstenošanai un ir jāpārbauda, vai ieguldījumi ir sasnieguši mērķus. Vēl viens būtisks jautājums, kas tika pieminēts jautājumos ir saistīts ar sociālo dempingu aviācijas nozarē. Šis ir eh, būtisks jautājums transporta nozarē vispār, ne tikai aviācijā. Eh, protams, autotransporta nozarē, autopārvadājuma nozarē tas arī ir aktuāls temats. Esam šo jautājumu skatījuši transporta ministra padomē, jāturpina darbs pie šī temata. Ir vairāk mainīgie šeit iesaistīti. Pirmkārt, eh, neapšaubām sociālā dēmpinga ietekme uz drošību. Tas attiecināms uz visām transporta nozarēm, samazinot izmaksas, nevarat īsti garantēt nepieciešamos kvalitātes standārts. Tas varētu nozīmēt to, ka tas ietekmēs attiecīgi pasažieru pārvadājumu kvalitāti un drošību Eiropā. Mēs prezidentūrā esam izlēmuši skatīt šo jautājumu, bet eh, tas jāskat arī parlamentam un dalību valstīm. Mums jāstrādā pie izaugsmas un darba vietu izveidas, bet šīm darba vietām ir jābūt aizsargātām cieņpilnam darbam. Nav runa par jebkādu darbu, ir jābūt arī atbilstošam atalgojumam un apstākļiem. Sociāla depinga jautājums ir ļoti drosmīgi jārisina. Tāpēc es vienmēr esmu sacījis, ka Eiropas Savienībai, komisijai jāpieņem divējādi pieeja. Pirmkārt, tehniskie aspekti dažādajās nozarēs, bet arī parlaments nevar tikt atstāts novārtā, jo parlamentam ir svarīga loma, un, protams, dalību valsts, jo visiem šiem jautājumiem ir politiskā puse, politiskās prioritātes Eiropai. Mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, kas iet tālāk par tehniskajiem aspektiem. Mums jāstrādā pie izaugsmas, pie attīstības. Skaidrs, ka transporta nozarē tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un noslēgumā. Jautājums par ostām varbūt Nākamreiz mums e, tas būs jāpaturpina vēl, bet es jau sacīju to savā uzrunā un arī tagad noslēgumā vēlos atkārtot. Mūsu ostas apstrādā aptuveni 80% preču, kas nonāk apritē Eiropā. Līdz ar to tas ir ļoti būtisks sektors. Mums ir jāņem vērā dalību valstu individuālās vajadzības, bet arī tās iespējas, ko piedāvā šī sistēma, ja tā tiks tālāk attīstīta un uzlabota regula un direktīvā, ar kur par kuru mēs runājam. Mēs tiksimies noteikti ar Eiropas parlamentu vēl, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem ne tikai prezidentūrai, bet arī visam sasaukumam kopumā. Eh, paldies par to, ka uzņēmāt mani, uzklausījāt mani. Paldies priekšsarētājiem par šī laika atvēlēšanu manas uzklausēšanai. Un es privāti atbildēšu priekšsarētājiem, kuru no iespējām, ko viņš piedāvāja, es, eh, piedā, kur, kur es izvēlētos no viņa piedāvātajiem. Ich sag zunächst mal, Es tad varētu teikt eh, liels paldies, kaut arī vēl ne, nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, nepacietību gaidu. To tiekamies atkal 15. Kalas kungs būs tad sveikt eh, mūs, un liels paldies arī tūkiem, saka priekšsarētājs, eh, kas palika ilgāk, lai mēs varētu pabeigt sanāksmes daļu. Paldies!